plenārsēdi. Visi laipni sveicināti un pirmais darba kārtības punkts mums šobrīd ir galvenās debates. Tas ir kopīgās debates, kuras apkopos trīs ziņojums un kas ir saistīts ar iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību. Tas ir Grēfina von Tūnas un Honšteinas kundzes ziņojums par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Pēc tam Hēdas kundzes ziņojums par patērētāju aizsardzību un visbeidzot Solvit ziņojums, kuru ir sagatavojis Busoja kungs. Un tagad vispirms es došu vārdu referentiem. Katram ir četras minūtes, lai prezentētu savu ziņojumu un izteiktu komentārus un domas. Mēs eh, zinām, ka pēc tam debašu beigās katram no ziņojuma sagatavotājiem būs divas minūtes, lai atbildētu uz komentāriem, atbildētu uz jautājumiem un izteikt citas piezīmes. Līdz ar to pēc debatēm katram būs eh, trīs minūtes. Līdz ar to pavisam kopā jums ir sešas minūtes, ja jūs vēlaties vispirms runāt trīs un pēc tam trīs, bet vispirms tūnu un toņštēns kundze. Lūdzu. Palavrā, kolega. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisārze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, godātais komisāra kungs. Man ir e, liels gods runāt par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu, kas tiek sagatavots jau 19. reizi. Pareizāk sakot, tika prezentēts pagājušā gada jūlijā 19. reizi. Ir pilnīgi skaidrs, ka dalību valstis e, arvien labāk ievēro direktīvu un kopīgo likumdošanas aktu transponēšanu, un tomēr direktīvu transponēšanas īpatsvars, netransponēto tiesību svaru īpatsvars, īpatsvars nepārsniedz vienu mērķi. Un e, tās deviņas dalību valsts, kas nav šo mērķi sasniegušas, tām ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai uzlabotu šos rāzi, rādītājus. Šobrīd ir 22 direktīvas, kuras nav transponētas nevienā no dalību valstīm, un ir vesela virkni direktīvu, kuras nav transponētas divu gadu laikā. Iekšējās tirgus nāk par labu visiem, gan iedzīvotājiem, gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Un šodien, runājot par šo rezultātu apkopojumu, Es uzskatu, ka mums ir jāraugās jau uz nākamo rezultātu apkopojumu. Liekas, ka situācija uzlabojas. Šobrīd ir transpozīcijas de deficīts, un tas būs 1,7%, kas ir labākais iekšējā tirgus vēsturē. Ir pilnīgi skaidrs, ka komisijas centieni ir nesuši gaidāmo rezultātu, un arī dalību valsts ir sasparojušās. Tāpēc vēlētos apsveikt Eiropas komisiju ar šo ļoti lielo panākumu. Ir vēl aspekti, kur būtu jāuzteic. Šobrīd eh, neizpildes indeks ir nokrities no 6 līdz 5 procentiem, un eh, apmēram 22 direktīvas ir aizkavējušās vairāk par diviem gadiem. Tās ir būti, tie ir būtiski šķēršļi, kuri nāk par sliktu iekšējā tirgus konsolidēšanai. Līdz ar to tas nāk par sliktu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mans priekšlikums būtu sekojošs. Pilnīgi visas atbilstīgās iestādes Eiropas institūcijās tam visām būtu labāk jāsadarbojās, lai veicinātu transparēšanu. Tāpēc mēs ierosinām, lai katru gadu tiktu organizēts iekšējā tirgus fórums. Šajā fórumā vajadzētu uzaicināt piedalīties dalību valstis, institūcijas, dalību valstu parlamentu pārstāvis, kā arī uzņēmēm darbības un patērētāju organizāciju pārstāvis. Šajā fórumā varētu notikt parauga prakses apmaiņa, problēmu risināšana un dažādu stratēģiju izveide, lai tiktu pāri eksistējošajām problēmām. Šo problēmu cīņa pret šīm problēmām, mēs uzskatām, ir Eiropas komisijas pus, rokās, jo komisija piemēro kritēriju izpildi un sagatavo jaunus likumdošanas aktus. Bet likumdošanas aktiem ir jābūt tādiem, lai tie neietekmētu negatīvi četras pamatbrīvības Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jāizprot, kā darbojas iekšējais tirgus, jo patiesībā iekšējais tirgus tika radīts tieši iedzīvotājiem, tieši patērētājiem. Godātais komisārkungs, es uzskatu, ka mums vajadzētu pieprasīt rezultātu apkopojumu, nopublicēt tajā pašā brīdī, kad tas tiek publiskots. Līdz ar to tas e, sasauktos gan ar solvit tīklu, gan arī ar patērētāju aizsardzību. Vēlētos pateikties visiem, kuri ir palīdzējuši man ziņojumu sagatavošanā, un es tiešām ticu, ka manas sagatavotais ziņojums veicinās iekšējā tir tirgus efektīvāku darbību un likumdošanas aktu pieņemšanu. Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jāpārvar tie šķēršļi, kuri vēl joprojām ir iekšējā tirgus īstenošanā. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Tagad es dodu vārdu. Četras minūtes Anna Skēdes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos eh, pateikties eh, ēnu referentiem un pārējiem personālam, kas, eh, kuru mums ir izveidojusies strādāt par patērētāju aizsardzības jautājumiem. Šobrīd mums ir izdevies sagatavot tādu ziņojumu, kur atbalsta lielākais vairākums iekšējā tirgus komitejā. Es vienmēr esmu uzsvērus, ka mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā adekvāts patērētāju aizsardzības tir tirgus, jo tikai tādējādi mēs varam nodrošināt tirgus darbību. Jau 2007. gadā tika izveidots komisāra postenis patērētāju aizsardzībai, un es to ar ļoti lielu entuziasmu uzņēmu, jo tādējādi patērētāju aizsardzība bija komisāra rokās. Līdz ar to Kuņevas kundzes darbība tiešām ir nākusi par labu patērētāju aizsardzībai. Šobrīd šis postenis ir sadalīts starp divu komisāru portfeļiem, un es tiešām ceru, ka abi atbildīgie komitē, komisāri piestrādās pie patērētāja aizsardzības un patērētāja tiesības nemazināsies savā stiprumā. 12. Lisabonas līguma punkts saka, ka Eiropas Savienības visās politikās ir jāiestrādā patērētāja aizsardzības jautājumi. Tas ir būtisks solis patērētāja aizsardzības jautājumu risināšanā. Un es nedomāju aizmirst šo politisko aspektu manā turpmākajā darbībā šeit. Es atbalstu rezultātu apkopojumu, jo šajā rezultātu apkopojumā ir uzskaitīti vairāki instrumenti, kā uzlabot iekšējā tirgus darbību. Un es uzskatu, ka rezultātu apkopojumā visinteresantākais ir tieši iedzīvotājs sagaidītais no iekšējā tirgus un tas, kādas problēmas patērētāji saredz iekšējā tirgū. Rezultātu apkopojumā patērētāji ir izvērtēti pēc tieši tiem pašiem indikatoriem, kāda bija jau iepriekš, un tāda bija pieci. Pamazām šie pieci kritēriji noteikti tiks papildināti ar vēl kādiem, un iespējams, ka uh, parādīsies arī jauni. Taču patiesībā es uzskatu, ka sūdzības cenas apmierinātība, piegādātāja maiņa un drošība ir pietiekami kritēriji, lai analizētu patērētāju apmierinātību ar iekšējo tirgu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu pietiekama pacietība ļaut rezultātu apkopojumu instrumentiem, minētajiem instrumentiem darboties. Tas ir jaundzimušais. Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums ir pierādījis, ka patērētājiem ir daudz lielākas problēmas ar pakalpojumiem nekā ar precēm iekšējā tirgū. Un ir skaidrs, ka ja ir iespējas bieži mainīt piegādātāju, tad cenas kāpi daudz lēnākā tempā nekā, ja šāda iespēja nav. Līdz ar to izšķiroša nozīme ir arī valsts iešā iestāžu uzmanībai uz problēmām. Tāpēc es uzskatu, ka adekvāta likumdošanas īstenošana un adekvātu instrumentu piemērošana iekšējā tirgu ir būtiska, lai iekšējais tirgus darbotos. Statistikas dati pierāda, ka starp dalību valstīm ir būtiskas atšķirības un ka ir iespēja uzlabot iekšējā tirgus darbību. Tāpēc es vēlētos lūgt komisijai sagatavot zaļo grāmatu kā e, nodrošināt adekvātu instrumentu īstenošanu. Ir nepieciešams patērētāja aizsardzības uzraudzības mehānisms, un tas ir viens no priekšnoteikumiem, kā uzlabot patērētāju uzticamību iekšējiem tirgumam. Un tomēr saskaņā ar statistiku starp dalību valstīm eksistē būtiska atšķirība uh, budžetā atvēlētajiem līdzekļiem iekšējā tirgus inspektoru atalgošanā, un dalību valstu varas iestādēm ir jādara viss, lai nodrošinātu adekvātu patērētāju aizsardzību. Patērētājiem ir jājūtas drošiem. Viņiem ir jāizmanto pilnīgi visas iekšējā tirgus sniegtās iespējas. Ir būtiski stiprināt tirgus uzraudzības un pārvaldības mehānismus jo patēriņš visnotaļ, visnotaļ būs viens no izšķirošajiem faktoriem Eiropas ekonomiskajā atvesaļošanā. Paldies! Gracias, senora Hed. Y tiene ahora la palabra el tercer ponente. Pēdas kundze, tagad trešais referents. Ļoti bušoja kungs, lūdzu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Paldies, priekšsēd. Dārgie kolēģi, komisāri, Es gribētu pateikties tiem, kas man pa palīdzēja izstrādāt uh, solvītu ziņojumu, uh, sekretariātu, ēnu referents, uh, visi kolēģi, kas bija interesēti šajā darbā un tā rezultātos. Solvītu sniedz neformāls iespējas risināt problēmas, kas rodas no koptirgus. Um, likumdošanas kļūdains piemērošanas, un tas ļoti svarīgi uzņēmumiem, lai iegūtu, uh, lai gūtu labumus no Eiropas likumdošanas. Mēs saskaramies ar uh, ieviešanas problēmu, kas attiecas uz uh, koptirgu, un Solvits ir ļoti labi alternatīva juridiskiem risinājumam vai tiesu ceļām, jo tiesa jau tā ir pārslogots. Jāņem vērā, ka ir Solvit gadījumu skaita pieaugums, līdz ar to Sovieti kļūst pasaules veiksmes upuri. Tas sniedz kvalitatīvs pakalpojums ES um, uzņēmumiem. Sovieti centri tajos ir pārāk maz darbinieku, vajadzētu pieņemt lielāku darbinieku skaitu darbā Mm, ņemot, vadoties no attiecīgās valsts iedzīvotājas skaita un uh, problēmā, kurām šīs valstis saskarsies iepriekš. E, bet, protams, jāpieņem tikai tad darbinieki, ja tie tiešām vajadzīgi. Un, protams, tas arī saistīts ar izmaksām. Uh, Dalību valstīm ir jādod uh, atbalsts, lai varētu šos centrus finansēt um, arī alternatīvā ceļā. Mēs vēlamies veicināt solvit tīklu, es personīgi, un es domāju, jūs visi piekrītiet, uh, uzskata to par ļoti svarīgu. Mazie vidēji uzņēmumi var uh, ietaupīt būtiskas līdzekļas, ko uh, tie var izmantot citviet, uh, e, izmantojot solvēt centrus tā vietā, lai grieztos tiesās. Patērētāji var iz, arī var izvairīties no ilgstošiem tiesas darbiem. Uzņēmumiem ir jāzina, jābūt pārliecinātiem, ka šis tīkls ir efektīvs. Tādēļ mums vajadzētu proaktīvi iesaistīt dalībvalsts un komisiju, un uh, parlamenta deputātiem ir jāveicina savu, mums jāizmanto mēdī informācijas kampaņas, ko var organizēt dalībvalsts, kā arī mums ir jārada uh, vienots uh, solvit uh, portāls jāveicina es likumdošana šajā jomā, un mēs varam nozīmēt atbildīgo par to, lai veicinātu solvit tīklu. Kā Eiropas parlamenta deputāti, mēs varam dot ieguldījumu e, Nacionālo parlamentu informētībai šajā jautājumā, e, veicināt ap, labas prakses apmaiņu, Tātad labas idejas var veicināt un ar informāciju par tiem apmainīties, eh, lai gal galā iegūtu visi. Solvētiem nāks risināt daudz lietas, kas īstenībā nemaz nav tā kompetencē. Eh, attiecīgi petīcijas, kas tiek nosūtīts eh, lūgumrakstu komitejai, var uh, atrisināt daudz šos gadījumus, kas īstenībā nav uh, Solvit kompetencē. Tātad šeit vajadzētu arī būt Solvit mājaslapā uh, linkam ar uh, mūsu lūgumrakstu komitejas mājaslapu. Lūk, mans idejas, es domāju, ka tīkla kvalitāti var uzlabot, uh, lai tā varētu sniegt vēl kvalitatīvāku atbalstu uh, patērētājiem. Solvitam ir liels potenciāls, mums vajadzētu turpināt to analizēt, lai tā potenciāli izmantot maksimāli. Paldies! Līdz ar to trīs referenti ir snieguši savus ievadus, un tagad es vēltos dot vārdu abiem komisāriem. kas ir iesaistīti mūsu diskusijās šodien. Vispirms došu vārdu Barņiekungam. Lūdzu, Barņiekungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Manuprāt, ir ļoti svarīgi, Eh, ka mēs eh, vispirms jau plecu pie plecam esam sapulcējušies kopā. Mans kolēģis Šans Dalī un es esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt informāciju par dažādajiem instrumentiem un to īstenošanas spējām. Eh, es politiskā darba gaitās bieži esmu domājis par to, ka lietu tālāka pavadīšana ir tikpat svarīga kā paziņojuma izplatīšana. Tāpēc neatkarīgi neatkarīgi no parlamentu līmeņa vai komisijas, es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam pārbaudīt to, vai mūsu lēmumi tiek reāli īstenoti dzīvē un funkcionē. Un tieši tas arī ir vissvarīgākais punkts šajos eh, ziņojumos, ko jūsu referenti ir izstrādājuši ļoti rūpīgi un labi. Es e, gribētu sirsnīgi pateikties visiem trijiem referentiem par kvalitatīvajiem e, ziņojumiem. Par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par iekšējo tirgu. Un jau vakar vakarā es plenārsēšu zālē teicu, ka arī pašreiz e, ekonomikas krīzes kontekstā mēs nevaram atļauties neizmantot visu potenciālu, kas ir mūsu rīcībā. Ja iekšējais tirgus funkcionētu tā, kā tam vajadzētu funkcionēt, tad mēs e, zinātu, ka 0,5 vai 1,5% pieaugums būtu nodrošināti mums šī izmo, iespēja ir jāizmanto, tāpēc ir nepieciešams, lai iekšējais tirgus funkcionētu visās savās dimensijās. Un tāpēc arī šis ir uzdevums, e, ko man uzticēja prezidents Barozo sadarbībā ar jums. E, kāpēc ir tik svarīgs e, iekšējā tirgus rezultātu apkopojums, kā arī solvit? Mēs e, runājam par funkcionēšanu. Es pieņemu, ka Žans Dalī teiks tieši to pašu saistībā ar patērētāju aizsardzības jautājumiem. Tūna Tunštainas kundze informēja mūs par labajām un mazāk labajām ziņām par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Tā tad e, mēs runājam par 521 likumdošanas akta e, tātad ne 5021 likumdošanas akta piemērošana. Un e, šeit mums ir ļoti daudz e, darāmā, tomēr ir arī daudz paveikts. Un tāpēc mēs gribam pateikties visiem, e, kuri ir kompetenti dalību valstīs par, rite, par īstenošanu. Tāpat arī liels paldies direkcijai. Mazāk labās ziņas ir īstenošanas kvalitāte. Tā nevienmēr ir apmierinošana, tāpēc šeit mums visiem ir kopīgi jāpalīdz jāpieliek pūles gan Eiropas parlamentam, gan nacionālajiem parlamentiem, gan dalību valstu ierēģiem. Kad parlaments mani uzklausīja, tad es arī teicu, e, ka Es e, sakarā ar šo tēmu apmeklēšu dalību valstu galvaspilsētas, jo gribu tikties ar kompetentajiem konkrēto dalību valstu ministriju ierēģiem. Eh, arī viņu uzdevums ir eh, strādāt pie iekšējā tirgus rezultāta apkopojuma, pilnveidošanas un solvita. Un eh, Tūnas un Honšteinas kundze ir izteikusi ļoti labu domu savā ziņojumā par apkopoš e, kopīga darba nepieciešamību. Mēs zinām, ka ir jāstrādā kopā gan komisijai, gan nacionālajiem parlamentiem, gan dalību valstu pārstāvjiem un citu aprindu pārstāvjiem, lai kopīgi pārdomātu, kādā veidā uzlabot funkcionalitātes kvalitāti. Vispirms jau ir svarīgi radīt uzticības kaisotni un kopīgu darbu. Par solvitu runājot, Buša kungs jau runāja, cik šis instruments ir svarīgi. Ir izskatīti 1500 gadījumi, ir daudzi gadījumi jau atrisinātu. Un tie, tās ir lietas, kas ir svarīgas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem kas tādā veidā var ietaupīt laiku un līdzekļus. Iedzīvotāji, patērētāji un uzņēmēji arī ir mūsu iekšējā tirgus procedūras uh, kodols. Un mums ir jānodrošina, lai viņi nav apgrūtināti ar sarežģītiem, eh, nesaprotamiem procesiem. Un tieši šis ir arī tas aspekts, e, kas e, ir iekšējā tirgus atbalsta dienesta pamatdoma. E, tā tad arī šeit ir šim dienestam turp, jāturpina iet, veiksmīgi iesāktais darbs. Un, uh, Tātad eh, gan dienesti, gan solvits var arī paveikt ļoti daudz, un es domāju, ka kolēģi mani atbalstīs tajā ziņā, ka ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams arī eh, strādāt pie tā, lai ziņojumi tiktu iesniegti vienā laikā un rezultāti tika atspoguļoti eh, vēl precīzāk. Es arī atbalstu domu, ka mums ir nepieciešama labāka koordinācija Arī personīgi es atbalstīšams e, to, e, lai mēs varētu labāk dažādos likumdošanas akts ieviekt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds e, Džonam Dalī. Se estrenó con un debate muy, muy importante sobre temas Viņš eh, vakardien vadīja ļoti svarīgu diskusiju par eh, sieviešu līdztiesības jautājumiem. Šodien viņam atkal ir eh, svarīga tēma. Tātad komisaram dalībvārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēžu kungs. Godātie deputāti, es komentēšu ziņojums par šiem divām ļoti svarīgām Eiropas politikām. Er, Eh, Hetas kundzes eh, eh, prezentētiem iekš patērētāju tiesības jautājumiem. Paldies viņai par to, tātad par šo rezultātu tablo un patērētāja tiesības ir mūsu izaicinājuma, šīs dienas izaicinājuma centrā, un uh, tā ir politika, kas ir tiešām cilvēku interesēs, uh, kas arī uh, ir stimuls jauninājumiem un konkurētspējai, bet uh, iekšējais tirgus, ja tas darbosies patērētāju tiesību interesēs, eh, tas būs mūsu kā trumpis, uh, mūsu saiknes ar pilsoņiem pastiprināšanā. Uh, komisāra kolēģi cieši sadarbosies, lai nodrošinātu to, ka likumdošana dotu praktiskus ieguvumus patērētājiem. Šeit mans draugs Mišels Barņē jau uzsvēra, eh, ka mēs to cieši strādāsim kopā šo jautājumu risināšanā. Patērētāju tiesību dimensijai ir jātiek attīstītai visos portfeļos, un visā komisijā tiks uzstādīti uh, eh, mēraukli, lai noteiktu, vai tiek panākt uzlabojumi vai nē patērētāja tiesības ir kā e, radītājs e, tam, vai iekšējais tirgus nāk pa labu e, pilsoņiem vai nē. Un tas ir ne tikai no patērētāja, bet arī mazo video uzņēmumu un tirgotāju interešu viedokļu. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Eiropas Savienība dara pietiekoši daudz, lai patērētāja tiesības pastiprinātu. Uh, Tādēļ arī es uzskatu par svarīgi informēt parlamentu un uzturēt dialogu ar to uh, par uh, cilvēku uh, patērētāju tiesībām praksē. Mums vēl ir liels darbs darāms. 2009. gada jūlijā komisija uh, Eh, izdeva paziņojumu, kā padarīt patērētāju tiesības efektīvākas visā Eiropas saimnībā. Tagad eh, eh, šī stratēģija jāpārvērš praktiskā darbībā. Viens mūsu stratēģijas solis būs uzlabot mūsu pārobežu tīklu efektivitāti, tam, tādējādi raidot signālu um, pārkāpējiem, ka nav uh, drošas ostas Eiropas Savienībā, kur tie var slēpties vai izbēgt no likumdošanas. Lai to panāktu, uh, dalību valstu uh, likumdošanas piemērotājiem ir jābūt efektīviem instrumentiem. Uh, šajā laikā pastāv liels spiediens uz uh, valstu budžetiem, bet ja mēs uh, taupīsim šajā vietā, tad gal galā visi būsim no tā zaudētāji. Tirgiem jābūt brīviem uh, un tas arī būs stimuls konkrēt spējai un izaugsmē. Pat labi, tas nāks ne tikai patērētājiem, bet es ekonomikai kopumā, gan komisijai, gan parlamentam vajadzētu strādāt kopā kopā, lai nodrošinātu, ka šīs vēstījums izskanētu skaļi un nepārprotam visādas dalību valstīs. Mēs arī visā Eiropā gribam tātad efektīvu uh, e, ieviešanu nodrošināt, uh, bet ir vajadzīgi Eiropas risinājumi, Eiropas līmenī. Tādēļ es uh, pieņemu jūsu aicinājumu uh, izpētīt visas uh, likumdošanas jomas, lai pārbaudītu, kur vēl uh, var uzlabot patērētāju tiesības. Šis darbs notiks. Uh, bet it īpaši tad, ja eh, tas dos eh, labumu tieši arī dalību valstu līmenī. Patērētājiem ir jādod tiesības eh, vienkārši un efektīvi aizstāvēt savas tiesības. Es gribu nodrošināt kopā ar viceprezidentiem Almunja un Redingu, ka komisija savu darbu veids koordinēt. Gal galā gribu teikt, ka es Eh, rēķinos ar jūsu atbalstu, eh, eh, raugoties uz 2013. gadu, kad beigsies patreizējās patērētāja tiesība aizsardzības programmas darbības laiks. Mēs gribam izstrādāt uzlabotu rezultātu tablo, un es domāju, mums jāstrādā kopā, lai nodrošinātu to, ka iekšējais tirgs dod savu pilno potenciālu pilsoņu interesēs. Paldies komisāru kungam! Tagad es vēltos dot vārdu minūti Busutilu kungam. Paldies, priekšsēžkungs. Petīcijas vai lūguma rakstu komitejas vārdā esmu sagatavojis atzinumu par Solvit tīkla, es gribu paust tam savu pilnu atbalstu, jo tas ir lielisks instruments, lai atbalstītu pilsoņus, kas nonākuši grūtībās. Bet es gribētu runāt īpaši par vienu svarīgu jautājumu, proti par nepieciešamību, ka visas puses pilnā mērā sadarbotos attiecībā uz to, kā sniegt atbalstu pilsonim. Ko pilsonis var darīt? Viņš var vai nu griezties parlamentā, eh, mūsu komitejā un 149. līguma pāns dod šādu iespējas parlamentam, tātad, ka pilsonis var griezties tieši parlamentā. Bet viņš var griezties arī solvītā vai arī pie ombuda ar savām sūdzībām, bet eh, tomēr tas rada apjukumu. Cilvēks, kam ir problēma, viņš īsti nezin, kur griezties, lai saņemtu palīdzību. Tādēļ petīciju lūgumrakstu komitejas vārdā es aicina uz labāku sadarbību starp visām iesaistītām iestādēm, lai pilsonis precīzi zinātu, kur viņam jāgriežas un kur viņš var saņemt palīdzību. Paldies, eh, Busutil kungs! Paldies arī, ka jūs tik kodolīgi izteicāties, nepārkāpjot runāšanas laiku. Tagad uh, dosim vārdu politisko grupu vārdā runājošajiem deputātiem. Vispirms vārds Roitovs kundzei. EPP grupas vārdā divas minūtes. Dziekuji, pane predsedo, eh, vāžiņi kolegovē. Paldies, priekšsēdētāja kungs, mīļie kolēģi, kolēģis, komisāra kungi. Šis interneta portāls eh, Solvit funkcionē jau astoņus gadus. Pateicoties portālam, mēs varam uh, konstatēt, ka 83% sūdzības ir novērstas, uh, kas radušās saistībā ar tiesību aktu nekorektu piemērošanu. Un uh, proti desmit dienu laikā 2008. gadā, pateicoties uh, Solvitam, uh, tika uh, ietaupīti apmēram 3 38 miljoni eiro. eiro. Šajā jomā ir diva tipa problēmas. No vienas puses nepietiekama aktu īstenošana. Apmēram 100 e, direktīvas vēl nav īstenotas. Tas ir ļoti svarīgi. Otrakārt fakts, ka solvits vēl nav pietiekami izmantot, piemērots, piemēram, Čehijā. Tikai 7% no reģistrēto uzņēmumu zina, kas pastāv solvīta instruments. Francijā kompetentajā uh, instancē par šim instrumentam pietiek tikai ar vienu praktikantu. Tas nozīmē, ka ir nepietiekama informācija. Eh, tā tad no vienas puses ir jāpastiprina dalību valstu resursi solvit kontekstā, no otras puses eh, plašāk jāinformē iedzīvotāji par solvit instrumenta pieejamību. Tāpat ir svarīgi, ka Solvits eh, tiek eh, saistīts ar kontaktcentriem un konsultatī, konsultatīvajiem uzņēmumiem. Arī tas veicinātu efektivitāti. Tāpat ir nepieciešams, lai komisija veiktu analīzi par eh, solvit darbību visās dalību valstīs. Par to vajadzētu sastādīt gada pārskatu. Es esmu gandarīta eh, par to, ka komiteja visus trīs eh, ziņojums atbalstīja. Paldies referentiem par lielo darbu. Paldies, eh, saka priekšsēdētājs. Tagad sociālistu demokrātu vārdā divas minūtes vārds Gebhārdas kundzei. Mīļie kolēģi, kolēģis, komisāru kungi! Šodien ir runa par iekšējo tirgu patērētāju aizsardzību un cilvēku mobilitāti Eiropas Savienībā. Tie ir jautājumi, kas saistās ar šiem trijiem instrumentiem, un to es gribētu īpaši akcentēt, lai koncentrētos uz šiem trim tēmām kop, eh, kontekstā. Tas ir liels ieguvums. Ekonomika un darbinieku tiesības nav pretstati paši par sevi. Tos ir iespējams apvienot, un tieši to mēs vēlamies arī nākotnē paveikt. E, tieši tāpēc arī ir ļoti labi, ka mēs šodien tiekamies kopīgās debatēs. Lai to īstenotu, mums ir nepieciešami izvirzīt priekšplānā trīs politiskās pamatnostādnes. Kā jau komisārs Barņē akcentēja, pirmkārt ir svarīgi rūpēties par to, lai protekcionisms, kas pastāv dalību valstīs un nacionālajās valdībās, tiktu pārvarēts. Tas mums ir absolūti nepieciešams. Otra, kas, otrā politiskā pamatnostādne ir e, tas, e, ka mums e, paralēli ir nepieciešams patērētāju un darbinieku tiesības nodrošināt ļoti augstā līmenī. Tas nozīmē iekšējais tirgus, nenozīmē tiesību likvidēšanu un deregulāciju, bet gan augsta līmeņa kopējo tiesību radīšanu. Tieši tāpēc, mīļie kolēģi, kolēģis, ir vēl viens punkts no Tūnas un Hoņšteina ziņojumā, punkts, ko mēs nevaram atbalstīt, proti šis te iekšējās tirgus rezultāta apkopojums. Uh, tas jēdz, jēdziens nav veiksmīgs, jo eh, rodas iespējas, ka te ir runā tikai par tirgus funkcionēšanu. Mums vajag vairāk, mums vajag zināt, kāda ir likumdošanas ietekme uz darbinieku un patērētāju tiesībām. Un tāpēc eh, mēs noraidām šo jēdzienu kā tādu. Vēl mums ir nepieciešams, lai Eiropas līmenī tiesības tiktu pienācīgi instenotas, un tāpēc mums ir arī vajadzīgas kolektīvās eh, sūdzības instrumenta izmantošanas iespējas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un e, tagad liberāļu vārdu Rošfortu vārdam divas minūtes lūdzu. Merci, prezident, cher kolēģi. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi! Iesākumā vēlētos pateikt to, ka ir ārkārtīgi veiksmīgi redzēt par patērētāju aizsardzību diskutējot tik lielu komisijas pārstāvniecību. Mēs dzīvojam finanšu krīzes sēnā. Un eh, mums vajadzētu atcerēties, ka iekšējais tirgus ir resurs, kuru mēs pietiekam neizmantojam. Runājot par patērētājiem, tad eh, varbūt viens no būtiskākajiem dzinējspēkiem patērētāju aizsardzībai ir eh, domāt par nākotni un mums ir jādomā par patērētāja aizsardzības ilgtspējīgu attīstību. Mēs nevaram domāt tikai un vienīgi par lētām precēm un lētiem pakalpojumiem. Mēs nevaram runāt tikai par lielu ģimeņu pabara, pabarošanu ar sliktu kvalitātes pārtiks produktiem. Mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības patērētāji, kuri cieš visbiežāk, un pie tam visbiežāk cieši riska grupas. Mums ir jāmēģina palielināt uzticamību starp ražotāju un patērētāju. Tikai tādējādi mēs varēsim stiprināt iekšējo tirgu un veicināt tā attīstību. Es vēlētos lūgt komisijai, pamudināt komisiju. Uh, uz sekojošo. Dalīkungs, jums ir pilnīgs mūsu atbalsts, un tomēr mums ir jāmēģina sadalīt atbildību tā, lai tiktu pārklātas visas jomas, un tomēr neviens netiktu atstāts novārtā. Mums ir jāsadarbojas adekvātā, vēr, adekvātā veidā, jo visā politikā, visos lēmumu pieņemšanas etapos ir jāņem vērā patērētāja aizsardzība. Barņē un Dalī kungi pieminēja, ka šobrīd vajadzētu veicināt zaļās grāmatas izveidošanu. Dalīkungs, jūs jau to pieminējāt, bet varbūt, ka jums ir zinām jau laika termiņi zaļās grāmatas izveidēji. Vēl bez tam jūs pieminējāt arī to, ka jūs šobrīd mēģināsiet izveidot visu Eiropas pieeju patērētāju aizsardzību grupām un lai varētu, uh, lai varētu tiesā iesniegt kopprasību. Es vēlētos pateikties Hedas kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu un vēlētos runāt par patērētāju izglītošanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs daudz runājam par izglītību mūža garumā, bet tas attiecās ne tikai uz jauno paudzi. Piemēram, ja produkts nav adekvāts un e, patērētājiem tas ir jānomaina. Patērētājs nezin, kā to darīt. Prieksēdēt e, tiek pārtraukts. Nē, tomēr nē. Es vēlējos tikai vēlreiz pateikt, ka rezultātu apkopojums, protams, ir ļoti labi. Mums ir nepieciešama statistika, taču tas e, nekādā gadījumā neaizvieto mūsu politiskās gribas īstenošanu reālajā dzīvē. Paldies, turpina prieksēdētājs. Šobrīd eh, ir runājuši daudz liberāļu, un tagad eh, četras minūtes eh, Haidas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Varbūt es varēšu izteikt īsā, īsāk, jo šis tas atkārtosies. Es gribētu turpināt Barņē kunga iesākto proti iekšējās tirgus nozīme pašreizējās krīzes apstākļos. Tā jau, tas jau ir izkristalizējies, bet iekšējais tirgus saistās arī ar to, ka ir nepieciešama iedzīvotāju uzticība šim te tirgum. Tikai tad ir iespējama korekta funkcionēšana, bet šeit ir vēl ļoti daudz un dažādu trūkumu. Tieši mēs, deputāti, bieži īpaši manām, ka deputā, debatēs mūsu dzimtajās valstīs iedzīvotājiem ir zināma nedrošība. Un, diemžēl, arī protekcionisma tēma ir aktuāla e, ne tikai tāpēc, ka e, to atbalsta ne tikai valdības, bet arī iedzīvotāji. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai parlaments rūpētos par to, ka iekšējais tirgus gūst papildus uzticību. Patērētāju politika ir ļoti būtisks elements. Patērētāju politika, patērētāju patērētāja aizsardzība un tas augstā līmenī, tas noteikti atbalstīs eh, iekšējā tirgus eh, lietotājus. Un tāpēc mums arī šajā kontekstā ir pastiprināti jāstrādā. Es esmu gandarīta par to, ka jūs kā komisāri uzstājāties kopā. Jūs jau zināt, ka mūsu grupa kritizēja to, ka eh, vairs nav vienas kompetentās komisāres patērētāju politikas jautājumā, jo Kuņevas kundzes signāls bija ļoti pozitīvs. Tāpēc mēs esam gandarīti par to, ka jūs parādāt savu gatavību sadarboties šajā jomā. Eh, mēs iepriekš tieši par to bijām noraizējušies, ka dažādi komisāri nesadarbosies pietiekami. Es ceru, ka jūs patiešām sadarbosieties arī ilgtermiņā, ne tikai vienu reizi. Tas saistās ar svarīgiem jautājumiem, piemēram, kā eh, koprasības eh, tēma, sabiedrību prasības tēma. Tās arī ir svarīgas tēmas, lai gūtu iedzīvotāju uzticību. Mums ir nepieciešami jauni instrumenti, kas akcentē to, ka iekšē iekšējā tirgus iedzīvotāji ir eh, aizsargāti. Eh, tāpēc arī solvits ir svarīgs instruments. Eh, tā ir risinājuma iespēja ārpus tiesas ietvaros. Tā rada vairākas zināšanas par iekšējo tirgu Un eh, tieši tas ir tas, kā līdz šim vēl trūkst. Šeit eh, Solvits var eh, nest būtisku papildinājumu. Es esmu ziņotāja budžeta un es varu apliecināt, ka mēs rūpēsimies par to, lai patērētāju politika saņemtu pienācīgus līdzekļus. Un eh, mēs eh, gribam panākt to, ka tā tad šie līdzekļi arī tiek eh, tā, ar šo nolūku izmantoti. Jūs varat rēķināties arī ar mūsu atbalstu šajā tēmā. Kopumā es uzskatu, ka visi trīs e, ziņojumi ir labs un svarīgs signāls. Mēs tos atbalstām. Mēs gribam kritizēt tātad e, šo te punktu par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Ja mēs pārbaudām e, direktīvas, tad tās ir jāpārbauda no dažādiem viedokļiem, arī no ilgtspējības vai sociālajiem viedokļiem, nekoncentrējoties tikai un vienīgi uz iekšējā tirgus jomām. Protams, ka nedrīkstam aizmirst arī subsidiaritātes tēmu šajā kontekstā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka nav optimāls risinājums, ka ir pieminēta tikai iekšējā tirgus kontrole, bet mēs eh, tomēr principā atbalstām ziņotāju, eh, tās iestrādes un atbalstīsim šo ziņotāju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad. Uh, EC, tātad Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā Bielana kungs divas minūtes. Paldies. Attīstot tālāk ik, e, vienoto tirgu, brīvās, e, četru brīvību e, principiem balstoties ir īpaši svarīgi attiecībā uz ceturto brīvību, kas attiec uz personu brīvo pārvietošanos. Tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā ekonomisko krīzi kontinentā. Mums e, būtu jārunā par e, koptirgus e, piedāvātiem ieguvumiem. Un šeit ir vajadzīga politiskā grība, uz ko aicināja arī uh, Rošfor kungs. Es apsveicu parlamentu priekšsēdi ar to, ka viņš ir šo debati eh, par prioritāru pasludinājis. Es apsveicu priekšsēdījumu Malcolmam Hārbaram par centieniem koptirgas komitejas vārdā. Es arī apsveicu visas trīs referentus, bet mazliet absurdi bija Eh, tas, ka Tunas kundze sastādīja lielisku ziņojumu par koptirgus rezultātu tablo pa 2008. gadu, bet komisija jau ir 2009. gada rezultātu tablo publicējusi. Tas ir arguments, ka nākotnē komisijai vajadzētu visus četrus svarīgos rezultātu tablo, kas skar koptirgu, vienlaicīgi publicēt. Koptirgus Eh, patērētāju tiesība aizsardzības, visi šie rezultāti tablo gal galā skartos paši jautājums, un tos vajadzētu arī vienlaicīgi publicēt. Es apsveicu eh, arī Tunskundas secinājums, ka vajadzētu sarīkot koptirgas fórumu ik gadus ar koptirgus tādu kā veselības pārbaudi kas papildinātu jebkādas komisijas priešlikumus nākotnē. Paldies! Tagad divi ar pus minūtes GoNGL vārdā Trentu Filīdes kungam vārds. Paldies! Lisabonas līgumā tiek apstiprināts, bet arī komisijas sacītajā, ka patērētāja tiesība aizsardzībām, vai ir jābūt mūsu koptirgs politikas kodolā. Šim tirgum ir jābūt tādam, kurā patērētāji var brīvi un droši pārvietoties. Tiklīdz patērētāji jūt, ka viņi var uzticēties šim tirgumam, ka pārobežu tirdzniecība tiek veicināta, tad arī konkurence tiek veicināta, kas eh, palīdz mums iegūt labāks produkts, labāks cenas. Tirgiem ir jābūt elastīgākiem. Tas ir priekšnoteikums konkrēti spējai un tam, lai pilsoņi gūtu labumu. Ekonomiskā krīze ir parādījusi, ka mums tagad ir jāsāk savādāk domāt, rēķinoties ar dalībvalsts eh, apstākļiem nav viss jāpakļauj konkurētspējai. Konkurētspēja nav identiska, eh, nav liekam vienlīdzīgas zīmes ar konkurētspēju un pilsoņu eh, interesēm pa, cenu kritums līdz šim nav nācis par labu e, patērētājiem, e, īpaši e, tiem, kam ir zemienākumi, e, tiem ir, viņi interesēs ir jāstrādā. Un tādēļ vienīgā politika, kas patērētāji intereses tiešām aizsargās, būs tāda, kas e, cilvēku intereses izvirzīs e, centrā, nevis konkrētspējas veicināšana ja tagad eh, mēs eh, secinām, ka patērētāji, Eiropas patērētāji ir ārkārtīgi priecīgi par koptirgus um, funkcionēšanu, ir šāds rādītājs, tad tas ir ļoti skaisti un labi, bet nepazaudēsim no redzesloka galveno mērķi, proti cilvēkam ir jābūt un cilvēku labklājībai jābūt šīs politikas centrā nav runa par skaitļiem, priekšsēžkungs. Ja šeit ir patērētāju tāds eh, rezul, eh, apmierinātības indeks, tad to vajadzētu apmierinātību kopumā varēt izmērīt eh, konkrētā laika posmā vai periodā. Neiet runa par labklājības, to, ka labklājība automātiski pieaug tādēļ, ka kaut kādi radītāji pieaug. Ir jābūt sociāli, sociāliem mērķiem arī dzēnu Pirmkārt, patērētāju sūdzības ir jāapmierina, un tādēļ ir jāpievērš īpaša uzmanība pasākumiem, kas ir vērsts pret spekulācijām. Paldies! Paldies, eh, kolēģa kungs. Tagad pusotru minūti dosim vārdu Rosī kungam, EFD grupas vārdā. Grācija, prezidente. Oģi diskutiamo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien mēs runājam par trīs ziņojumiem, un galvenā tēma ir patērētāja aizsardzība. Mēs jau komitejā izteicām savu viedokli par šiem komitejā, par ziņojumiem, un eh, arī tagad atkārtosim, ka mēs esam iedzīvotāju pusē, un mēs ceram, ka Eiropas institūcijas tādējādi viņus atbalstīs. Eh, piemēram, atcerēsimies nesē no EKT lēmumu lēmumu par krucifiksiem Itālijā. E, vienkārši ir arī tā, ka arvien vairāk e, ir e, cilvēki, kuri nāk no trešajām valstīm un atņem mūsu iedzīvotājiem darba. Pats arvien lielākas tiek arī dažādas bažas. Šis te ziņojums ir ļoti daža, svarīgs iedzīvotājiem, kuri ikdienā ir konfrontēti ar iekšējā tirgus uh, trūkumiem. 2007. gadā tika iecelts iekšējā tirgus komisārs prioritārs. Un tagad ir nepieciešams harmonizēt eh, situāciju arī salīdzinājumā ar trešajām valstīm. Eh, Rozes un Tūnas un Hoinsteinas ziņojums kritizē eh, agrākās kļūdas. Tāpat ir jautājums par solvita ceļu, lai iedzīvotāji un uzņēmumi saņemtu bezmaksas atbalstu īstenojot savas tiesības strīdīgos gadījumos. Ir ietvertas kritiskas piezīmes par zināmiem solvita tīkla trūkumiem un informācijas trūkumu, jo bieži vien par solvita eksistenci nezin nec iedzīvotāji, nec uzņēmumi. Priekšsēdētājs saka paldies. Un tagad eh, vēl noslēgumā Angelikas Vērtman, Angelika Vērtmanes kundze, eh, neatkarīgo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, kolēģi, kolēģis. Eh, Solvits var un tam ir jāsniedz būtīgs eh, ieguldījums transparences palielināšanā un iedzīvotāju tiesību īstenošanā, eh, jo Solvits tas ir pragmātiska pieeja, kas nodrošina iedzīvotājiem uzņēmumiem neformālu problēmu risinājumu iespēju. 2009. gada ziņojums tomēr parāda, ka gandrīz 40% iedzīvotāju pieprasījums pieprasījumu saistās ar uzturēšanās noteikumiem citā valstī. E, tas nozīmē, ka šeit nav pietiekamas liela transparence. Paldies! Un tagad mēs turpināsim ar atsevišķiem runāt gribētājiem, un pirmajai dodu vārdu Ticiāno Motī. Motī kungs, lūdzu. Grazie, signor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs godātie deputāti! Šodien mēs balsosim par patērētāju aizsardzības ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs iekšējā tirgus instruments un vēlētos pateikties Hedas kundzei, kā arī pārējiem referentiem par to lielisko sadarbības un darba atmosfēru, kādu mums valdīja darba laikā. Ir vesela virkni jautājumu, kur būs jārisina arī nākotnē, un tomēr vēlētos nedaudz pieskarties šodien uh, rezultātu apkopojumam. Tas ir ārkārtīgi svarīgs iekšējā tirgus instruments, un pēc manām domām tie nav tikai un vienīgi statistikas dati. Mums ir jāizmanto rezultātu apkopojums tālāk politisku lēmumu pieņemšanā, un ja mums nav stabila statistikas, tad, protams, ka mēs nevaram pieņemt adekvātus politikas lēmumus. Es vēlētos redzēt eh, labus statistikas datus apkopojumus, lai mēs mierīgi varētu pieņemt politiskus lēmumus. Ir lieliski, ka mēs pirmajā vietā izvirzam patērētāju. Un tomēr es nedomāju, ka iekšējā tirgu šobrīd eksistē līdzsvars. Atcerēsimies, ka patērētājs ir ne tikai patērētājs, tas ir darba ņēmējs, darba devējs, līdzsvaru veidotājs darba tirgu. Mums ir jārunā par šo līdzsvaru daudz vairāk nekā līdz šim. Mums ir jārunā par no vienas puses par tiem, kur piedāvā ražojums un pakalpojums tirgu, un par patērētāju no otras puses. Mums ir jāsniedz vairāk informācijas patērētājiem un jāņem vērā ir arī tas, kā izglītot patērētāju. Nevajag, protams, vienmēr ieiet patērētāju ādā. Patērētājs vienmēr izdara galīgo lēmumu, gala lēmumu, bet eh, atcerēsimies, ko darīt ar maziem bērniem, jo mazi bērni nevienmēr var pieņemt lēmumu paši, viņu vietā to dara vecāki. Ir vesela virkne patērētāju grupu, kuras pašas sev aizsargāt nevar, un tāpēc mums tām ir jāpalīdz. Īpaši krīzes apstākļos mums ir jāstrādā īpaši aktīvi, lai aizsargātu šīs grupas. Mēs nevaram tikai palielināt institūciju vai ombudu skaitu, mums ir jāstrādā adekvāti. Vēlētos runāt par pakalpojumiem, valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Pat valsts sektors un pašvaldības sniegtie pakalpotāji ir sava veida pārdevējs, kurš darbojās uz patērētāju. Un arī valsts sniegtos, jeb ja publiskās telpas sniegtos pakalpojumus vajag aizsargāt. Paldies Matikungam, un tagad eh, dodu vārdu Hoņuk kungam, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, lielā mērā respektēju Tūnas kundas darbu. Tas ir ļoti līdzsvarots ziņojums, pārdomāts un ar adekvātiem datiem. Man tiešām priecē tas, ka iekšējā tirgus komitejas balsojums ļāva šajā ziņojumā iekļaut mūsu politiskās grupas domas jo ir ārkārtīgi nepieciešams rezultātu apkopojumu kvalitatīvā veidā īstenot reālajā dzīvē. Rezultātu apkopojums ir statistika, un tomēr ne tikai. Tas ir labs pamats adekvātai darbībai. Pie tām eh, tas skaidrā veidā parāda, kuras dalību valstis ir labi darbojušās un kuras netik. Komisijai ir jāstrādā daudz ambiciozāk, lai tā izprastu dalību valstu grūtības un mācītos no parauga prakses citās dalību valstīs. Šobrīd situācija ir izveidojusies tāda, ka vesela virkni pasākumu Eiropas Savienības likumdošanā netiek īstenoti dalību valstīs, tāpēc, ka dalību valsts tos nav transponējušas. Mums ir nepieciešams stiprināt dialogu visā transpozīcijas periodā starp komisiju un dalību valstīm. Jo vairāk informācijas dalību valsts saņems, jo mazāks būs risks transpo transponēšanas neizdošanai. Vēl bez tam ir problēma, un tā ir saistīta ar desmito punktu. Sākotnēji Tūnas kundze ziņojumos tā punkta vispār nebija, un tad tas tika iebalsots. Desmitajā punktā tiek ierosināts izveidot iekšējā tirgus testu attiecībā uz visiem jaunajiem Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumiem. Mūsu politiskā grupa iestājas pret šādu testu, jo sliktākajā gadījumā tas būs tikai kontraproduktīvi. Ko līdz šim ir pierādījuši komisijas veiktie pētījumi? Kāda ir seku analīzes izpēta? Protams, ka mēs tādu vēlamies iekšējā tirgu, bet mēs nevēlamies iekšējā tirgus testu. Mēs nevēlamies, lai tas tiktu izmantots kā priekšnoteikums vides vai sociālo pasākumu īstenošanai. Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Paldies! Tagad es dodu vārdu Kreutzmann kungam pusotru minūtu lūdzu. Herr Präsident! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungi! Fakts, ka mēs e, šodien e, diskutējam par trijiem iniciatīvas ziņojumiem par patērētāju aizsardzību, liecina par to, ka, lai cik nebūtu bijušie panākumi, daudz kas vēl nav sasniegts. E, protams, ka dalību valstis ir uzlabojušas iekšējā tirgus direktīvas īstenošanu. Tomēr komisijas nospraustais mērķis vēl nav sasniegts un neīstenoto direktīvu samazināšanu līdz 1% līdz 1%. Galvenā problēma ir nevis īstenošana, bet Eiropas Savienības tiesību piemērošana. E, Tā tad e, vēl ir 18 mēnešu termiņš, e, kas ir pārāk ilgs, kā konstatēja EKT. Tas izriet no iekšējā tirgus rezultāta apkopojuma. To nevar akceptēt. Šie trūkumi rada problēmas iedzīvotājiem un it īpaši jau mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri vēlas paļauties uz harmonizētu pieņemtajiem eh, likumdošanas aktiem. Un tad pēkšņi atkal tiek konfrontēti ar birokrātiskiem šķēršļiem, ja izvērš pārobežu aktivitātes. Tāpēc ir nepieciešama tālāka solvita eh, paplašināšana tiešsaistes režīmā, lai varētu eh, dalību valstis sadarboties pragmātiski risinot problēmas kuras ir radušās eh, nepareizi piemērojot eh, iekšējā tirgus eh, regu, priekšrakstus ie, iestādēs. Nepieciešams tāpat ir labs, izglīti, labi izglītots personāls. Liberāļi pieprasa, lai solvitas tiek popularizēts dalību valstīs vēl vairāk un lai palielinātu atbalstu produktu noieta tirgū Te ir dalību valstīm plašs darba lauks, eh, plaša informācijas kampaņa, kā arī vienkāršs un saprotams interneta portāls, kurš apstrādā visa veida sūdzības. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un eh, tagad viena minūte, pusotra minūte Harbarkungam. Priekšsēžkungs, kā koptirgis un patērētāju tiesība aizsardzības eh, komitejas vadītājs. Esmu ļoti iepriecināts sacīt pirmkārt, ka komisārs Barņē un komisārs Dali abi ir šodien šeit, šajās debatēs, kā jau vairāk kolēģi norādīja. Otrakārt, es gribu norādīt arī to, ka šis ir parlamentam eh, nozīmīgs gadījums. Viena komitija ir trīs paši iniciatīvas ziņojums sastādījusi, kas visi ir vērsti uz uh, likumdošanas instrumentu ieviešanu. Kā jūs, komisāri Barņē, esat sacījis, daļa no jūsu eh, panākumiem ir nevis uh, likuma projektu skaits, ko jūs izdodiet, bet cik labi tie darbojas. Un es domāju, ka šī ir būtiska attīstība. Un visām parlamentu komitejām jāiesaistās šajā procesā. Gribētu īpaši pateikties visiem komitejas koordinatoriem, kas ir strādājuši kopā ar mani šajā darbā kas ir kopējs darbs, un arī iesaistot nacionāls parlaments šajā darbā. Es ļoti ceru, ka, kā jau jūs norādījāt, abi komisāri, ka mēs vēlētos uh, eh, koptirgs uh, eh, fórumu, kas būtu plašāks, bet mēs vēlētos, lai jūsu ziņojumi tiktu apkopot, lai šis varētu būt ikgadējs notikums parlamentā, uh, izvērtējot šo ļoti svarīgo tēmu. Raugoties uz e ES 2020 priešlikumu, Eh, koptirgus eh, pabeigšana tagad ir eh, samazināt uz tādu izteikumu kā trūkstošās saiknes un tīkli, tie ir jāaizpilda, bet es gribu teikt, tas absolūti nepieņemam, es ceru, ka kolēģi tam piekrīt. No referentiem mēs dzirdējām, es ļoti pateicos par viņu ziņojumiem, ka dalību valstīm ir jādod savs ieguldījums koptirgus pabeigšanā. Tai ir jābūt prioritārai iniciatīvai, nevis tā kā tas tagad ir paslēgts kaut kur 2020 iniciatīvā. Es ceru, ka jūs ap mums palīdzēsiet eh, panākt šo tuvāko eh, nedēļu laikā. Paldies! Tagad vienu minūti dosim Kolman kungam. Paldies! Pirmais nepiekrišanas vēst, eh, vēstījums šorīt. Uh, Šie ziņojumi noteikti nedos ieguldījumu patērētāju tiesībā aizsardzībā dalību valstīs. Kāds ir galvenā, viena no galvenām rekomendācijām ir iedibināt uh, koptirgus rezultātu tablo, kur būtu sūdzību, uh, patērētie tiesība aizsardzības un citi rādītāji vēl garš saraksts ar rādītājiem. Komisija vēlas e, dziļumā e, e, analizēt tā saucamos programmātiskos sektors, kas ir šeit norādīti. Šī birokrātiskais tīkls, e, ieviešanas tīkls, e, ar uh, likumdošanu, kas tikai pavairo atkal reproducē sevi, uh, vairos birokrātiju un patiesībā nokaus uh, uzņēmības gāru. Mazais uzņēmējs uh, uh, tiek traucēts ar birokrātiskumu un pārlieku uh, regulēšanu. Kārtējais pierādījums ES uh, um, risinājumam, kas uh, izmisīgi meklē problēmu. Paldies! Un tagad dosim vārdu Švābkungam. Komisārs, ku, komisāra kungi, es vēlos piekrist kolēģis sacītam, uh, uh, izņemot varbūt pēdējo runātāju, un tāpēc gribētu pievērsties uh, uzreiz uh, galvenam. Tuns kundzes ziņojums ir veiksmīgs eh, piemērs tam, ka mēs kā parlaments varam parādīt, ka tas, ko mēs kopīgi ar padomu esam nolēmuši, arī īstenojam, un īstenošana ir dalību valstu uzdevums. Mums, kā parlamentam, kopīgi ar komisiju, tuvāko gadu laikā ir jāraugās uz to pastiprināt, lai šī īstenošana ir izdotos. Otrs, ko šis ziņojums arī parāda, ka šis dalījums, kādu vēlas sociālisti, ka viņi ir atbildīgi par uh, labdarību, par labklājību, patērētāju tiesībām, tā tā, tā tā, bet komisāriem jāatbild par koptirgu, ka šis dalījums nedarbosies. Mūsu uh, mērķis tādēļ ir ar šo ziņojumu uh, par koptirgs testi, ka visi šie labie elementi, kurus mēs augstvērtējam koptirbu, kas nāk pa labu patērētēm, kas ir, uh, nāk pa labu uzņēmējiem, ka mēs tos savienojam un eh, tā godīgi izvērtējam šo procesu. Mēs nevēlamies šaurināt darbņēmēju eh, tiesības, bet mēs vēlamies, lai šie darbņēmēji var arī eh, iegādāties tos produktus, kurus tie vēlas. Mēs negribam sociālās struktūras dalībvalstīs apdraudēt, bet mēs vēlamies piemērot šīs struktūras nākotnē. Un tādēļ ir jābūt tādai izsvēršanai, kas jāizdara parlamentam kopīga komisija. Nevar būt tā, ka komisija ir atbildīga par uh, sarežģījumiem un parlaments dod visus labums. Uh, Otrkārt, Hedas kundze ziņojums, kā visi e, šeit apspriežamie ziņojumi, e, e, arī tika papildināts lieliskā veidā no ēreferentiem. Tas parāda, ka mums patērētāja tiesību uzticēšanās ir tikpat svarīgi jāvērtē kā uzņēmēji uzticēšanās, un tas būs nākotnes uzdevums, un tas izdosies tikai tad, dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, ja to es teikšu galvādā, ja mēs ilgtermiņā izvirzīsim centrā koptirgus mērķi, eh, sadrumstalotība ģenerāldirektorātos un dažādos politikas pieejas eh, tikt izbeigt un koptirgus tiešām tikt izvirzīts kā Eiropas projekta eh, lielais celais mērķis. Daļai mēs to pēdējo gadu gaitā esam piemesuši, tādēļ es ļoti priecājos komisāru kungi, ka jūs abi šodien esat šajās debatēs, lai šo stimulu arī paņemt līdzi savā tuvāko piecgadu darbā. Paldies, tagad divas minūtes dosim vārdā eh, Stīlers kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies, godātie komisāri, paldies visiem referentiem. Es biju Jānu referents Solvids ziņojumu aspektā, tāpēc es vēlētos runāt no manas politiskās grupas tieši par Solvit. Kā jau dalīkungs teica, Solvit ir lielisks koncepts, kurā ga liel galvenajā vietā ir iedzīvotāji. Eiropas Savienībai ir jātiek galā ar visām problēmām un barjerām, kas ir radīts iekšējā tirgu, un Solvit to mēģina darīt desmit nedēļās pēc iesniegtā ziņojuma. Solvit darbojas 27 darību valstīs, un Galvenais šā tīkla uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem. Vēlētos izteikt sev vislielāko atzinību visiem, kuri strādā Solvit centros dalību valstīs. Pagājuši gadu tikos ar Solvit dalībniekiem apvienotajā karalistē, un viņi mēģina īstenot paraugu plakses piemērus no visām dalību valstīm. Viņi mēģina palīdzēt gan uzņēmumiem, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Runa iet par eh, to, kā e, šīs direktīvas tiek transponētas apvienotās karalists likumdošanā, bet šobrīd e, Solvi darbojas visās dalību valstīs. Barņēkungs, pagājušā gada decembrī jūs runājāt par Solvit problēmām. Toreiz jūs pieminējāt, ka jūsu dalību valstī uh, Solvi centrs darbojas ar šaubām par to, vai pietiks cilvēku resursu adekvātai palīdzībai. Vai es varētu lūgt jūs paskaidrot, kā notiks Solvi centra tālākā darbība, jo cilvēku resursi tiem ir nepieciešami. Ir ārkārtīgi dali svarīgi, lai Eiropas Savienības likumdošana būtu izprotama gan dalību valstīm, gan iedzīvotājiem, lai iekšējais tirgus darbotos kā smērēts un lai visi patērētāji no tā gūtu labumu. Kāpēc Solvit grupa nav Eiropas parlamentā? Kāpēc Solvit uzlīmes netiek reklamētas pilnīgi visos parlamentu pārstāvniecībās galvaspilsētās? Mums ir jāizmanto Solvit, mums ir jāatbalsta Solvit, un mums ir jāpasaka iedzīvotājiem, mēs pārstāvam jūs un mēs pārstāvam Solvit. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad pusotru minūti dodu vārdu Lokagārda kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es esmu ēnu referents eh, iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma ziņojumā, un tāpēc runāšu galvenokārt par to. Patiesībā šobrīd mums ir jādzied slavas dziesmas, jo iekšējā tirgus rezultātu apkopojums šobrīd tiek balsots. Šis rezultātu apkopojums patiesībā ir slavas dziesma iekšējam tirgum, un visi mēs esam viensprāts, ka vairāk vajadzētu veicināt rezultātu apkopojumu izplatību. Vēlētos vēl pieminēt to, ka sociāldemokrāts šobrīd ir E, sapratuši, ka nevajag balsot pret šo rezultātu apkopojumu. Un runājot priekšē tirgus testiem, par kuriem šeit tiek runāts un ko vēlējās iekļaut liberāļi, protams, ka neviens nesaprot, kāpēc. Uh, vajadzētu tos īstenot un kāda ir tā argumentācija. Es tikai vēlējos pateikt tāds vispārējais dabas komentārs, ka parlamentā ir vienbalsība, vienprātība par visiem šiem trim ziņojumiem. Vēlētos uzsvērt pāris pozitīvus aspektus, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā ziņojumā. Vispirmām kārtām šajos ziņojumos fokus ir uz to, ka dalību valstu administrācijām gan dalību valstu, gan reģionālajā, gan vietējā līmenī nepieciešama lielāka kompetence. Tas atspoguļojas arī rezultātu apkopojumā jo šobrīd eh, mēs nezinām, kā tas darbosies tālāk. Tas ir viens no labiem aspektiem. Otrais runa iet par īstenošanu. Iepriekšējā runātāja pateica daudz slavinošas vārdus par solvit centriem, un tomēr varbūt, ka mums parlamentā vajadzētu ierosināt solvit dienu, jo solvit galvenā problēma ir tā, ka neviens nezin, ka šis lieliskais tīkls eksistē. Tāpēc mums vajadzētu veicināt eh, zināšanu izplatīšanu Eiropas Savienības patērētā vidū. Un visbeidzot, pēdējais, ko vēlētos vēlos uzsvērt. Tā tad šobrīd ir rezultāti, ko jau parādījies, ka Mums ir jārunā par Solvit arī presē. Mums ir jārunā par to, lai galvenā uzmanība tiktu vērsta uz rezultātu apkopojumu, Solvit un patērētāja aizsardzību. Iesim presē. Manas politiskās grupas vārdā vēlētos pateikt, ka mēs atbalstīsim visus trīs ziņojumus, vēlētos sveikt arī abus komisārus, kur atbild tiek pārtrauc runātājs. Paldies! Un tagad eh, Kočužņa kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātās dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos pieminēt ko tādu, ko mēs līdz šim neesam dzirdējuši. Vispirms vēlētos pateikties gan iepriekšējai komisārai Kuņams kundzē, gan arī šobrīd abiem klātesošajiem komisāriem Barņēkungam un Dalīkungam. Esmu diskutējis par solvitu jautājumu ar saviem kolēģiem Čehijā un vēlētos pateikt, ka solvit risinājuma piedāvājums iekšējiem tirgum ir lielisks. Un tomēr dažādās dalību valstīs ir izveidoti dažādi instrumenti, kā tikt galā ar iekšējā tirgus problēmām. Ceru, ka komisija un komisāri mums palīdzēs padarīt iekšējo tirgu pārobežu draudzīgāku, jo šobrīd joprojām eksistē vesela virkne izņēmumu, šķēršļu, mums vajadzētu censties harmonizēt visus pasākumus. Es uzskatu, ka robežu atvēršana veicinās konkurētspēju, un tas mums palīdzēs tik galā ar ekonomisko krīzi. Paldies! Paldies! Tagad eh, dod vārdu divas minūtes Karaskungam. Jā, prezident. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Uh, ja mēs eh, tātad uzklausīšanā pievērsīsimies Parņķē komisāra paziņojumam, eh, ja mēs eh, nopietni uzsveram šo uzaicinājumu, tad mums ir jāpadara iekšējais tirgus par vietējo tirgu. Ja mēs tā izdarīsim, tad mēs to pārvērtīsim par Eiropas iedzīvotāju dzīves telpu, bet dzīves telpa un dzimtene nav viens un tas pats. Iekšējais tirgus nav pabeigts Ar to saistās liels potenciāls. Komisijai ir jānorāda uz visiem šķēršļiem un jāiesaka pasākumi, kā tos likvidēt. Atbild, mūsu šis iekšējā tirgus risinājums ir mūsu veiksmīgākā atbilde uz globalizācijas izaicinājumiem. Un katrā ziņā iekšējo tirgu izmanto iedzīvotāji E, Eiropas iedzīvotāji. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir 90% no ekonomikas, e, tad mēs e, parādīsim mazo biznesu kā mūsu firmas zīmi. 18%, 80% mūsu ekonomikas saņem kredītu finansējumus un tikai 20% kapitāla finansējumu. Par to mums vajadzētu padomāt. Un vēl viens punkts eh, - eksporta ekonomika. Dāmas un kungi, mums vēl ir jāpārvar eh, zināma spriedze eh, tātad sektoru un citas pieejas pamatbrīvības pret atšķirīgo sociālo īstenību. Eh, kompetenču nepilnīgais sadalījums saistībā ar nodokļiem, sociālajām un eh, pētniecības eh, fona sfērām, nepietiekami īstenotā sociālā tirgus ekonomika, nepietiekamās informācijas iekšējais tirgus man nodrošināt iespējas katru gadu uzdot eh, jautājumus par šīm tēmām un domāt par to, ka iekšējo tirgu vēs par dzimto tirgu. Eh, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad viena minūte Verņo kundze. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungi, kolēģi, es esmu gandarīta par to, ka Eh, saistībā ar eh, šiem trim ziņojumiem varu uzstāties. Runa ir par mūsu iedzīvotāju ikdienu. Pateicos referentiem par paveikto darbu un gribētu runāt īpaši par solvit tīklu, kas jau eksistē astoņus gadus un ir spējis risināt efektīvi dažādas problēmas. Tomēr informācija par solvit nav pieteikumu. Man ir jau o, bieži bijis nepieciešams informēt cilvēkus par šo šo atbalsta tīklu, kuriem nebija ne mazākās jausmas par eh, tīklu, kas patiešām sniedz patērētājiem atbalstu. Es esmu gandarīta par komisāru vārdiem, bet man liekas, ka mana valdība nedara daudz, lai atbalstītu šo te projektu. Mums patiešām strādāja eh, Solvit centrā Francijā tikai viena praktikante, eh, kura bija atbildīga par visdažādākajām lietām. Eh, protams, ka situācija ir tāda, ka problēmas tiek labi risinātas, eh, tomēr eh, lietu apstrādes laiks ir ļoti garš, vidēji 15 nedēļas, sākotnēji plānoto 10 nedēļu vietas. Tāpēc šeit ir nepieciešami finanšu, cilvēku resursi un laba informācijas kampaņa. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Šmits. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie komisāri kungi. Vēlētos pateikties visiem trim referentiem. Eiropas Savienības iekšējā tirgus ir lielisks sasniegums un tomēr ir e, grūti saprast tam izteikto kritiku. Iekšējais tirgus sniedz patērētājiem kvalitatīvus pakalpojumus un preces par adekvātām cenām, nodrošinot labu patērētāju aizsardzību. Mums vajadzētu censties panākt pilnīgu patērētāju aizsardzību harmonizāciju pavisam jaunā līmenī, lai patērētāji tiešām varētu pilnībā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Īpaši svarīgi tas ir pieaugot pārobežu tirzniecībai un e-tirzniecībai. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visi mēs vēlamies atbalstīt patērētāju aizsardzību Eiropā, izveidojot savu Eiropas modeli un nevis pārņemot Amerikas modeli. Esmu priecīgs, ka Dalī kungs jau pieminēja šo modeli. Iekšējā tirgu ir vesela virkni sektoru, kurā rodas jaunā, jaunās darba vietas. Mums ir, un šobrīd visvairāk jaunu darba vietu rodās tieši, patēr, tieši pakalpojumu sektorā. Mums ir nepieciešams adekvāta tirzniecība arī veselības pakalpojumu jomā. Šobrīd eh, mums ir gandrīz beztiesīga situācija, kad pacientiem ir jāgaida ārkārtīgi ilgi, lai saņemtu, patēr, lai saņemtu pakalpojumus veselības jomā. Nākamā pakalpojuma joma ir finanšu pakalpojumi. Tie ir džungļi, mums ir nepieciešami adekvāti noteikumi, ņemot vērā patreizējo vētru finanšu jūrā, un ceru, ka Barņēkungs ar to nodarbosies. Mums ir nepieciešami adekvāti noteikumi, un tas nāks par labu patērētājiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad viena minūte Kurska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Ļoti labi, ka Eiropas parlaments ir sagatavojis ziņojumu Solvit sakarā, kurā ir izteikti priekšlikumi, kā darboties komisijai un dalību valstīm. Es esmu ēnu referents ECR grupas vārdā par Solvit, un es vēlētos komisijai pateikt, cik ārkārtīgi svarīgi ir iedzīvotājiem darīt zinām Solvit tīkla darbību. Īpaši tas attiecās par patērētāju tiesību aizsardzību, pie tam ne tikai patērētāju, bet arī uzņēmumu tiesībām. Uzskat, ka Solvit ir lieliska sistēma, alternatīvs tīkls, kā risināt strīdus. Ir ārkārtīgi svarīgi visiem iedzīvotājiem padarīt zināmu Solvit eksistenci. Tiek runāts par instrumentiem un vēlētos komisijai ieteikt, ņemt vērā parlamenta ieteikums izveidot kopīgu interneta vietni, kura būtu www.solvit.eu. Dalībvalstīm vajadzētu izveidot savas interneta vietnes solvit. attiecīgās dalībvalsts kods. Mums ir jāmēģina atrast papildus finansējumu solvit. Paldies! Tūpina prieksēdētājs. Tagad Nitras kungs uz vienu minūtu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es e, no sirds vēlētos apsveikt visus trīs referentus. Visi trīs ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi, un e, šie ziņojumi iestājas priekšējā tirgus harmonizāciju, tie uzsver vājos punktus iekšējā tirgus attīstībā, un visi šie ziņojumi ir ļoti labi pārdomāti un izvērtēti. Otrais, ko vēlētos pateikt, ka visi trīs ziņojumi tika pieņemti ar balsu vairākumu iekšējā tirgus komitejā. Pat skeptiķi ir pārliecināti, ka iekšējais tirgus ir laba lieta. Brīvais tirgus ir laba lieta, un līdz ar to, iestājoties par brīvo tirgu, mēs aizstāvam iekšējo tirgu Eiropā. Tomēr vēlētos pieminēt vairākus aspektus. Pirmkārt, solvit ziņā. Kā jau Korska kungs pieminēja, instrumenti, kurus vajadzētu izmantot solvit darbībā un kuri šobrīd tiek piemēroti, lai izvairītos no milzīgām plaisām un atšķirībām, šie instrumenti darbojas dažādi dažādās daļ, dalību valstīs. Šos instrumentus vajadzētu harmonizēt un padarīt vienādi darbojošos visā ES. Nākamais e, grāfienas tūnas ziņojumā parādās ideja, ka komisijai vajadzētu izstrādāt modeli vai vismaz rast šā modeļa izstrādē nepieciešamos resursus, Tātad izstrādāt modeli tam, lai Eiropas Savienībā pieņemtie likumi nenodarītu pāri iekšējam tirgum. Ja mums izdosies izveidot šādu mehānismu, tad varam būt pārliecināti, ka viss būs apmierināti. Paldies! Gracias, kolēga! Paldies, kolēģi! Tagad minūti dosim vārdu Vēlers kundzei, priekšsēžu kungs. Darbie kolēģi un godātie komisijas pārstāji. Koptirgus un patērētāju tiesības aizsardzības politikai eh, ir eh, augsta prioritāte Eiropā, un tā, to arī parāda šīs dienas debats un visi trīs ziņojumi augstā kvalitāte. Es vēlos pateikties visiem trim referentiem un daudziem referentiem un citiem kolēģiem, kas ir šo kopīgo darbu veikuši. Es vēlos koncentrēties uz diviem kritiskiem punktiem. Viens ir tāds, mēs rēķināmies ar to komisiju un arī mēs šeit parlamentā, ka koptirgu viss norisinās diezgan harmoniski. Mums ir informēti patērētāji un godīgi pārdevēji. E, tā arī tas ir, bet nevienmēr ir arī bezatbildīgi e, tirgotāji e, vai ražotāji, kas redz tikai savu īstermiņu profitu, un tādēļ ir vajadzīga tirgs pastiprināta uzraudzība. Bet ir arī vāji informēti patērētāji. Mums ir vajadzīga labāka informācija, nepietiek ar to, ka Eh, eh, paskaidrojumi ir eh, salasāmi, produktu informācija, bet mums ir vajadzīga pastāvīga informēšana un ir vajadzīga kopīga uzticēšanās gaisotne, bet uzticēšanās rodas tikai no zināšanām. Vācijā es lasīju, ka tikai katrs otrs 14 līdz 24 gadi vecais zina, kas vispār ir inflācija. Es nezinu, kā būtu attiecībā uz vārdu deflācija. Tātad Mums ir vajadzīga eh, labāka eh, skola, eh, izglītība un labāka informācija arī par pretrunu starp ražotājiem, pārdevējiem un patērētāju interesēm. Un kolēģi ziņošos parādījās, pat paldies runātāji tiek pārtraukt. Tagad minūtes Tolojām kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas pilsoņu viena no pamatiesībām ir tāda, ka viņi vēlas eh, iepirkt pakalpojumu vai izstrādājumu, neskatoties to, kurā dalība valstī viņiem vajadzētu baudīt tos pašus eh, noteikumus, to pašu cenu, to pašu komisiju, eh, vienmēr, kad ir kādi uh, kādas atšķirības, tad tām ir jābūt pamatotām. Es domāju, mums vajadzētu vairāk uh, uztraukties par problēmām, kas rodas banku un finanšu jomā, jo mūsdienās koptirgū ir milz atšķirības attiecībā uz uh, finanšu pakalpojumu komisijām. Piemēram, ja jūs dzīvojat Rumānijā. un jūs gribat izmantot bankas pakalpojumu, ko piedāvā banka, kas darbojas gan Rumānijā, gan Francijā vai Itālijā, Austrijā varbūt, tad pakalpojums Rumānijā būs dārgāks. Bankas komisija būs krietni augstāka Rumānijā. Tā ir negodīga situācija, un es domāju, pilsoņiem ir tiesības sagaidīt no es institūcijām, ka tās spēlēs aktīvāku lomu, uh, cīnoties pret šīm atšķirībām. Tātad vēlreiz es runāju par banku komisijām, nevis par banku procentiem. Paldies! Paldies, Stolajan kungs! Minūte Alan Kelly kungam. Paldies, priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi! Es īpaši vēltos apsveikt mans imko kolēģis, kas strādā ar uh, iekšējā uh, tirgus rezultātu tablo nākotni. Tiešām lielisks darbs ir paveikts attiecībā uz to, kā dalība valstīs informācijas apkoptošana par to, kā dalība valsts īsteno koptīgas politiku. Un es pastāju dzirdu sūdzības par to, kāds notiek manā dzimtenē īrijā. Tas ir jāanalizē. Īsts skats uz rezultātu tablo parādīsies, ka e, 67 gadījumos e, e, nemazāk īrija ir nepreiz vai nav pār, e, pārnesos ēslikumdošana. Rodas jautājums, kas par to atbild, ja dalība valsts korekti implementē ES likumdošanu, vai ja tā to nedara, vai tā ir ES un vai dalība valsts vaina. Nu, es domāju, galvenokārt eh, dalībvalsts vaina. Nu, varbūt, ka nākotnē rezultātu tablo uzdevums varētu būt tieši risināt eh, šādas problēmas. Es domāju, ka tas būtu mūsu darba pozitīvs iznākums. Paldies, kolēģi! Tagad pēc Elena Kelly uzklausīsim vēl vienu Kelly kungu, Šonu Kelly kungu lūdzu. Paldies! Vispirms es gribētu Eh, apsveikt vispār ar šo nosaukumu Selvi, tas ir skaidrs un saprotams. Un 2002. gadā eh, tīkls ir izveidots un eh, tās lodze ir pieaugusi gadu pēc gada. 2008. gadā bija 22% risināto gadījumu pieaugums tūkstošu gadījumu kopumā. 80% risinājumu, um, um, procents, kas ir ļoti iespaidīgi. Tomēr negatīvā pusē atzīmē, ka uh, Eh, laiks, eh, eh, lai atrisinātu problēmu, ir pieaudzis no 53 uz 69 dienām vidēji. Tas norāda uz to, ka ir darbinieks trūkums, resursu trūkums, ir vajadzīgas labākas apmācības kas saskanētu ar 2020 stratēģiju par eh, mūžilgu izglītību un labākā praksa ir jāizplat un ir jāapmainas eh, ar informāciju, regulāri jātieks. Daudz problēmas var risināt arī lokālā līmenī, eh, lai risināt problēmas jau saulēcīgi. Patērētājiem ir jābūt labāk informētiem, īpaši es domāju, ka tiešsaites risinājumi varētu šo problēmu mazināt. Un es domāju, ka arī ir svarīgi, kā jau iepriekšējie kolēģi norādīja, ka kas notiek uh, dalībvalstīs attiecībā uz ES likumdošanas transponēšanu, kas nevienmēr ir ideāli. Gal galā, vairāk kolēģi arī jau norādīja uz to, ka Eiropas, uh, viens no kolēģiem norādīja, ka šīs ir Eiropas problēma, kas uh, izmisīgi meklē risinājumu, Eiropas risinājums, kas izmisīgi meklē problēmu, es domāju, ka ir patiesībā otrādi. Tā nav taisnība. Paldies, tagad vārds Silvānai Raptī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu mm, pateikties eh, referentiem un ēnu referentiem. Fakts par to, ka ir izdevies panākt eh, vienošanos, patiešām mūs noskaņo optimistiski saistībā ar iekšējo tirgu. Es gribētu norādīt uz diviem punktiem. Pirmais punkts saistās ar to un ziņojumu desmito punktu. Es domāju, ka pats labākais, ko mēs varētu darīt, būtu, ja mēs varētu teikt, ka mm, darbinieku tiesības, sociālās tiesības un arī vidas aizsardzība nebūt, neradīt, netiktu uh, uzskatīti par šķēršļiem iekšējā tirgus attīstībai. Otrais punkts saistībā ar Solvit, tas patiešām ir lielisks mehānisms, uh, kam ir nepieciešams vēl liels atbalsts. Godīgi sakot, uh, man ir jāsaka, uh, ka uh, arī es gribētu uh, teikt par savu valdību, ka tajā ir nepieciešams rīkoties vairāk, jo e, Grieķijas valdība ir nodrošinājusi Solvitam tikai divus ierēģus, bet es dzirdu, ka Francija tikai vienu praktikantu, līdz ar to situācija nav labāka. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad pirms brīvā mikrofona Man noslēgumā pusotra minūte vēl ir jādod vārds Granīkundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungi, kolēģi, kolēģis jaunais e, solvīta tīkls e, iekšējā tirgus strīdīgo gadījumu risinājumajam ir efektīvs, jo tādējādi ir iespējams bez formālām procedūrām apmēram desmit nedēļu laikā atrisināt problēmas. 2008. gadā šo tīklu izmantoja par 22% e, vairāk nekā pirms tam. Uh, Tātad e, iesniegto lietu e, skaits pieaug, bet risinājumu e, skaits samazinās. Tāpēc ir nepieciešams apgādāt tīklu ar nepieciešajiem resursiem. Pateicoties šim tīklam, patērētājiem ir iespēja izmantot savas tiesības. Un eh, tāpēc es patiešām uzskatu, ka solvitu um, eh, dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt nevien vairāk personāla, bet arī pers nepieciešams šo personālu informēt un apmācīt, lai tīkls būtu pēc iespējas efektīvāks. Dalību valstu valdības un mēs kā ievēlēti tautas pārstāvi, mūsu pienākums, manuprāt, ir uh, Mm, vairāk reklamēt Solvit, lai tas kļūtu pazīstamāk, jo 2008. gadā mēs tādējādi ietaupījām 320 miljonus eh, eiro. Un es gribētu eh, aicināt visus pielikt savas pūles, lai darītu pazīstamāku Solvitu eh, gan informatīvās, gan mēdēju kampaņās savas grupas vārdā un kā lūgumraksta komitejas pārstāvis eh, es gribētu vēlēties ciešāku sadarbību ar dalību valstīm un komisiju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to eh, brīvais mikrofons, pieci kolēģi, kuri saskaņā reglamentu varēs eh, tagad uzstāties. Viena minūte. Uh, Hanslikungs. Prieksēdētāja kungs, godātie komisāri kungi, dāmas un kungi. Vēlētos apsveikt referents ar lieliskajiem ziņojumiem. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par iekšējā tirgus atdzīvināšanas pasākumiem, un IMPCO komitejas organizētās uzklausīšanas jaunajiem komisāriem to apstiprināja. To teica arī Monteikundze. Pēc manām domām mēs pietiekam daudz uzmanības nesam vērsuši 2000 Euro, Eiropa 2020 stratēģijā iekšējam tirgum, jo iekšējais tirgus jau nav tikai nosaukums. Iekšējais tirgus ir kopīgs tirgus, kas funkcionē, un tāds mums šodien nav. Vēl joprojām tam ir ļoti daudz šķēršļu, nav brīva pakalpojumu un preču plūsma un vesela vilka, virkni dalību valstu īstenoto politiku, ir kā sprunguļi riteņos iekšējam tirgum. Mums ir nepieciešami adekvāti atbalsta instrumenti, viens no tādiem ir solvit, un tomēr tiek eh, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, tiek vārds dots nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es tikai varu pievienoties Annas Hēdas teiktajām. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā izveidot tādu politiku, kura aizsargātu patērētāju politiku, patērētāju tiesības, vienlaicīgi veicinot patērēšanu. Taču mums ir jāiekļauj patērētāju politika visos politikas jomās. Vēlētos uzmanību vērst uz vienu aspektu - kā Eiropas Savienībā darbojas patērētāju sektors. Mēs nevaram visas problēmas atrasināt Eiropas līmenī. Mums ir daudz ciešāk jāizvērtē, ne tikai patērētājs kā pasīvs galīgā ražošanas ķēdes posms, mums ir jārunā par patērētāju kā ilgtspējīgas, vidē draudzīgas ražošanas ķēdes posmu. Mums ir jāsasv, jāsavēl kopā patēriņš, vide un sociālā joma, un tādā veidā ir jāmēģina radīt arī jaunākā likumdošana. Priekšsēdētājs pārtrauc arī šo runātāju. Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atsaukšos uz patērētāja aizsardzības priekšlikumiem un uh, vēlētos pieminēt pozitīvo pieeju. Uh, ceļš uz patērētāju nozīmē informatīvo kampaņu visās līmenīs - pašvaldībā, vietējā, reģionālajā līmenī, kā arī pārobežu līmē. Uh, tāpat arī pie mums Austrijā tiek paredzētas šīs tiesības, kā arī stingrāki tiesi, e, ties, e, sodi bankām, kuras izsniedz ne, neizvērtētus kredītus. Gribētu pieminēt arī problemātiskos punktus, piemēram, eh, neizprotams līguma klauzulas, eh, kas pie mums eh, Austrijā, piemēram, tiek apskatītas stingrāk. Un es domāju, ka mums vajadzētu piemērot patērētājām izdevīgākus principus, piemērojot to, kas ir patērētājām izdevīgāks. Paldies, saka priekšsēdētājs. Maginis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Patērētāja aizsardzība, protams, mēs visi par to iestājamies, taču problēma ir tā, ka ir dalība valsts, kuras pietiekami neatbalsta solvit mehānismu. Jau iepriekšējie runātāji pieminēja, ka nepieciešams vairāk atbalstīt solvit. Vēlētos pavisam konkrēti pieminēt vairākas problēmas, par kurām runā mani vēlētāji, piemēram, uh, nekustamā īpašuma pārobežu tirgus Eiropas Savienībā. Vai komisija varētu palīdzēt iedzīvotājiem šajā jomā? Mums ir jādarbojās aktīvāk. Otrs ir saistīts ar biznesa direktīvu. Tā saucamie pilsētu citu e, pilsētu ceļve, ceļveži šobrīd nenorāda biznesa iespējas, un dalību valstis arī nesniedz šādas iespējas. Varbūt komisija to var atrisināt. Jo iedzīvotāju attieksme pret iekšējo tirgu to lielā mērā ietekmē viņu piedzīvotais manis pieminētajās jomās. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Un tagad es dodu vārdu Šaldemozes kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies par ļoti interesantajām debatēm šodien. Man ir ļoti liels prieks, ka Barņē un Dalī kungi abi ir atbalstījuši domu domāt vairāk par patērētāju iekšējā tirgu, un tomēr vēlētos jūs uzmanību vērst uz īpašu punktu Hedas kundzes ziņojumā, un tas ir ceturtais punkts. Šajā ceturtajā punktā runa iet par Eiropas patērētāju aģentūras izveidi. Es vēlētos pajautāt, vai komisāri ir piedomājuši par šādas aģ aģentūras izveidi. Varbūt, ka šī aģentūra varētu apkopot datus, veikt dažādas pētījumus par patērētāju jomām un sadrumstalotību un kā komisija vēl sadarboties ar parlamentu tieši patērētāja aizsardzībā. Vēl viens jautājums. Vai jūs piestrādājat pie šādas aģentūras izveids? Un pēc manām domām, varbūt Francijā vai, piemēram, Maltā šī aģentūra varētu tikt nodibināta, ja tas palīdzētu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Un visbeidzot, es dodu vārdu pēdējiem runātājiem. Un dod vārdu abiem diviem komisāriem, kuri nobeigs mūsu debatas, un pēc tam runās referentes. Un vispirms dod vārdu Barņiekungam. Merci. Uh, paldies, priekšsēdētāj kungs. Uh, Šalte Moses kundze jau nu pat kā mm, teica mm, to, ka šīs debatas bija ļoti kvalitatīvas Un eh, dalīkungs eh, pieminēs eh, vēl citus aspektus. Katrā ziņā es atbalstu jūsu vērtējumu. Es uzskatu, ka bija ļoti labas debates pateicoties kritiskajām un konstruktīvajām piezīmēm. Uh, 1500 direktīvas. Tātad es gribētu atkārtot 1500 eh, tiesisko aktu veido Eiropas iekšējo tirgu. Un es nezinu, varbūt, ka mums vajadzētu runāt par lielo Eiropas tirgu, um, nevis par iekšējo tirgu. Es nezinu, kas mūsu iedzīvotājiem un patērētājiem ir vieglāk uztverams. Atsautoties uz kolēģi Malcolm Halborkus, jau uh, Mm, e, runāja komitejā Eh, arī mēs runājam par šo tēmu. Un atgādināšu to, ko teica Filis, eh, proti sarkanais pavadiens eh, nākamajos piecos gados manā darbā komisijā. Mans nolūks ir ikdienas iziet cauri juridiskajiem tekstiem, rūpējoties par to, ka Eiropas tirgi ir mūsu kontinenta iedzīvotāju interesēs. Un, protams, mani plāni saistās arī ar to, mm, ka es eh, sekošu arī tam, lai finanšu tirgi kalpotu eh, mūsu tautsēmniecībai. Es gribētu panākt, ka patērētāji mazie un lielie uzņēmumi šo mārku šo tirgu gūst kā savējo. Eh, tas būs mūsu padmotīvs komisijā. Un, protams, ka tā ir jautājums, uzticības jautājums, kā jau pieminēja Rošpora kungs un citi. Nepieciešama apusējā uzticība. Un vēlreiz sirsnīgi pateicos Tūnas eh, kundzei par uh, lielisko ziņojumu, arī par uh, iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Šajos ziņojumos ir ļoti daudzas idejas un priekšlikumi, kas noteikti ir jāizvērst jāizvērtē eh, kā piemēram indika, doma par indikātora nepieciešamību, eh, tāpat arī Gebertas kundzes eh, ekonomiskais un sociālais aspekts šajā kontekstā. Varbūt es varu arī pieminēt Hārbora kunga konstruktīvo kritiku par 2020. gadu, kā arī Hanslika kungu teikto. E, tieši 2020 stratēģija, kuru pagājušajā nedēļā komisija uh, publicēja, parāda, ka iekšējais tirgus ir visa kodols, un tāpat arī inteliģentā izaugsme un zaļā izaugsme. Uh, e, Tātad radot godīgus izaugsmes apstākļus. Iekšējam tirgum ir jābūt visur. Uh, Bet 2020 eh, eh, teksta mērķis nav runāt par pilnīgu visu, eh, par ārēju un, un aizsardzības politiku vai arī citām tēmām. Šeit ir runa par to, ka mums ir jābūt vērīgiem un jārūpējas par to, lai pieņemtie likumdošanas akti tiktu atbilstīgi īstenoti. Es gribētu arī tālāk uh, rūpēties par to, lai viss tiktu kont kontrolēts un pārskatīts, uh, lai tas nāktu par labu iekšējiem tirgumu. Uh, kā jau teicu, tā tad runa ir arī par uzticību, izskaidrošanu un ne jau piespaidu, piespiedu aktivitātēm. Tad vēl tēma par dalību valstīm un iekšējā tirgus fórumu. Tā, šo domu es arī atbalstu. Varbūt, ka ir vēl citas iniciatīvas, kuras par šīm tēmām mēs varētu apkopot, eh, kopīgi strādājot ar eh, kolēģi Dalī, eh, runājot par īstenošanu, vai arī solvit tīkla atbalsts un paplašināšana, ņemot vērā tā nozīmi. E, tā tad es uzskatu, ka darbs, tālākais darbs man ir tieši tikpat e, svarīgs kā politiskie paziņojumi. Un apkopojums un vērtējums e, mums saistīsies ne tikai ar kvantitatīvajiem, bet arī ar kvalitatīvajiem aspektiem. Arī Olans Bergs teica nepārprotami, ka šīs te aktu, tiesiskā akta īstenošana funkcionē un tie ir augsta līmeņa tiesība akti un ir patīkami, ja to saka komisārs. Un tad arī vēl Švāba kungs un Roitovas kundze to vēlreiz akcentēja. Vēl par solvitu. Tātad pāris piezīmes Es atbalstu domu par to, ka ir nepieciešama solvita e, interneta vietne mm, ar EU e beigās. Es domāju, ka tā ir laba doma, jo no šīs centrālās vietnes varētu pāriet uz uh, nacionālo valstu vietnēm. Uh, tā tad no uh, Solvit EU saistīts ar jūsu Eiropu. Un kā jau Kelīkungs teicu, um, tam ir jābūt vienkāršam, skaidri saprotamam vārdam. Un es domāju, ka solvit ir eh, labs eh, apzīmējums, solvits funkcionē labi, bet varētu funkcionēt vēl labāk, jo mums ir iedzīvotāji, kuri vēl nav pietiekami informēti par savām tiesībām un iespējām gūt atbalstu. Un kā jau tika pieminēts, arī caurspīdīgums ir nepieciešams vēl lielāks. Un eh, arī eh, jau daudzi kolēģi runāja par eh, to, ka solvitam piešķirtie līdzekļi nav pietiekami. Tas attiecas ne tikai uz Franciju, lai gan nu, es jau nerunāju kā Francijas ministrs to dzirdot. Mm, bet, protams, ka ir svarīgi, ka arī manā dzimtajā zemē tiek darīts viss, lai solvits funk labi funkcionētu. Un eh, es, protams, ka pārbaudīšu šo situāciju un uh, uzturoties attiecīgajās valstīs, es pieminēšu arī šo tēmu. Uh, Tātad šis instruments ir nepieciešams, lai pārbaudītu iekšējā tirgus funkciju, funkcijas. Protams, ka šis tirgus vēl nav pilnībā izveidots, mums tas ir jāpapildina un jāpadziļina. Daudzi no eh, runātājiem arī par to runāja, tīpaši par pārobežu aspektiem, kā arī eh, tām barjerām, kuras eh, nepieciešams pārvarēt pašās valstīs. Un eh, arī 2020 stratēģijā ir pieminēts, ka ir nepieciešams ļoti konkrēti skatīties, kas vēl ir jāpapildina. Un es eh, apsēdīšos, es sanākšu kopā ar 15-12 kolēģiem kolēģijā, un mēs arī pievērsīsimies padziļināti šai tēmai. Noslēgumā trīs konkrēti punkti. Jā, par sadarbību, ko jau pieminēja Busatila kungs, ciešāka sadarbības starp Solvitu, ombudu un lūgumrakstu komiteju. Tātad to es atbalstu, tad Rolē un e, cita e, Rīles kundze un citi no budžeta komitejas. Es atbalstu tos, ka solvita budžets ir e, jā, jāatbalsta, ir jāveido arī semināri un informatīvais darbs. Pat labam mums notiek gadā divi semināri. Es izvērtēšu to, vai tas ir pietiekami. Un vēl ko daži kolēģi kritizēja, mm, tātad šis te iekšējā tirgus tests, es domāju, ka nevajadzētu dramatizēt šo jautājumu. Mm, protams, ka visiem leģislatīvajiem priešlikumiem ir jārespektē līgumi, un uh, referents to domā, ka, protams, šīs te tests, šī te pārbauda ir nepieciešama, uh, vai eh, likumdošanas akti ir savienojami. No, Un eh, visi likumdošanas akti jau iepriekš ir jānovērtē balstoties uz konkrētiem kritērijiem, sociālajiem, vidas politiskajiem un citiem. Tas ir tas, ko es varu pateikt jau tagad. Un pēc tiesiskā akta pieņemšanas ir jāpārbauda, vai patiešām eh, tas ir pietiekami labs un maksimāli kalpo iedzīvotājiem, patērētājiem, uzņēmējiem. Paldies! Paldies komisāru Barņē. Tagad vārds komisāram Dalī. Paldies, priekšsēžkungs. Tāpat kā kolēģis Mišel Barņē jau sacīja, ir ļoti patīkam būt šādās zivīgās debatēs un uzklausīt tik uh, lieliski augsts kvalitātes viedokļus, eh, apmaiņu par šo tēmu. Eh, tātad eh, patērētāja tiesību interešu izvirzīšana mūsu politikas centrā ir mūsu uzdevums, un es atkārtošu arī īsmā, ko es sacīju savā ievadrunā. Lai patērētāja tiesība aizsardzības politika būtu stipra un uh, kļūtu stiprāk, mums ir vienmēr jāpatur savas uzmanības centrā uzdevums uh, tuvināt Eiropu saviem uh, pilsoņiem. Tas ir varbūt pat mūsu galvenais uzdevums. Es zinu, ka viens no maniem galvenajiem uzdevumiem ir koordinēt šos centienus komisāra kolēģijā, un jūsu atbalsts šajā ziņā būs ļoti nepieciešams, un es būšu par to pateicīgs. Uh, Rezultātu tablo palīdz mums identificēt trūkums un kļūdas iekšējā tirgu un rast risinājums. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks instruments mūsu rokās. Mēs varam no tā iegūt arī turpmāk. Rezultātu tablo būs mūsu acis un ausis, kas norādīs mums galvenās problēmas, lai labāk atspūgļātu patērētāju tiesību viedokli visās Eiropas politikās, tādējādi eh, stiprinot ES patērētāju un dodot ekonomiskus ieguvumus. Pēc publiskām apspriedēm pagājušajā gadā komisija tagad izvērtē komentārs par um, koprasību uh, iesniegšanu uh, tiesās. Uh, tātad šādi praktiski risinājumi juridiskām problēmām būs ļoti svarīgi. Mans kolēģis Mišās Barnieri jau izskaidroja centrāla, vai, eh, koptirgs eh, eh, centrālo nozīmi komisijas 2020 stratēģijai 20. gada stratēģijā. Patērētājiem ir jāpaliek e, koptirgus centrā, patērētāji ir e, koptirgus virzītāji, un mēs vēlamies konsolidēt e, patērētāju centrālo pozīciju šajā politikā. Patērētāji ir jāizglīto, tas ir būtisks uzdevums, lai viņi savas tiesības varētu efektīvāk aizstāvēt, un mēs raugamies uz to, kā šeit gūt panākums Pēdējais, pa ko bija runa, e, patērētāja aģentūra ir jāuzsver, ka e, dalībvalstu e, atbildībā ir implementācija, viņiem ir jānodrošina arī adekvāti resursi, lai koptirgus labi funkcionētu. Bet Eiropas Savienība dod uh, instruments, lai viņu centienus pastiprinātu. Uh, eh, tam ir jānotiek īpaši uh, tādās jomās, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, uh, tas ir jāizvērtē, kur tas ir vajadzīgs, lai uh, uh, iestāžu struktūra vislabāk atbilst šo uzdevumu pildīšanai. Es, uh, priecāšos arī turpmāk strād, strādāt e, šī uzdevuma labā e, mūsu pilsoņu interesēs kopā ar jums. Paldies! Paldies Dalīkungam! Tagad Tūnas un Hoņštainas kundzes secinājumu lūdzu. Paldies! Dāmas un kungi, vispirms es gribētu pateikties par šo aizraujošo debati, par jūsu komentāriem, par jūsu palstiem viedokļiem. Mēs dzirdējām divu komisāru viedokļus, mēs redzam, ka jaunais parlaments, jaunā komisija strādās cieši kopā, un es domāju, ka šī kopdarbība būs efektīva, attīstot tālāk koptirgu. Koptirgus, iekšējais tirgus ir viens no Eiropas Savienības vislielākajiem panākumiem. Es gribētu pateikties jums par jūsu pozitīviem eh, atsaucēm uz risinājumiem, kurus es iekļaus aizņemā kā jau arī kolēģi no sociālās grupas, kas ir nobažījušies par desmito punktu eh, šo koptirgus testu, koptirgus pārbaudas, gribētu jums atgādināt, ka patiesībā tas nav nekas jauns. Šis priešlikums tika pieņemts 2003. gadā jau IMCO komitejā. Tā tas ir koptirgus, iekšē tirgus stratēģijas daļa. Tas netraucēs Eiropas Savienības sociālajiem aspektam. Komisārs jau pieminēja faktu, ka ja viss jaunie likumdošanas akti ir jāizvērtē pamatojoties uz sociāliem un vīdas kritērijiem, cits starpā tādēļ eh, nebūsim, nekritīsim panikā. Mēs visi vēlamies, lai koptirgs attīstītos uz priekšu, mēs visi vēlamies, lai protekcionisms tiktu izskausts. Eiropas integrācija var attīstīties tālāk tikai tādā gadījumā, ja uh, pilsoņi apzināsies situāciju un ja e, pārvalsts iestādes būs e, pilsoņiem draudzīgas. Man ziņojums piedāvā e, virkni risinājumu, kas ļaus mūsu vēlētājiem vairāk iesaistīties Eiropas celsmas projektā, stiprinot kopīgo koptīrgu, kas ir Eiropas Savienības varbūt lielākais panākums. Mums ir jāstiprina instrumenti, kas veicinās, kas nāks par labu koptirgumu. Tādēļ šo četru ziņojumu publicēšana būtu ļoti būtisks un svarīgs instruments, un nereaģēsim alerģiski uz uh, vārdu tirgus. Uh, manā valstī, manā dzimtenē ir bijuši daudz uh, periodu, kad īsti kopti uh, brīvu tirgu nebija, taču atgādināsim saviem pilsoņiem, ka četras pamatbrīvības ir uh, Eh, koptirgs iekšē tirgus eh, kodolā un rūpēsimies par to, lai šīs eh, brīvības nekāda netikt ierobežotas. Palīdzēsim saviem pilsoņiem šos sasniegumus attīstīt tālāk. Paldies, Tuns un Hoņšteins kundzei, tagad vārds Hedes kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Bija ārkārtīgi interesanti klausīties viedajos un asprātīgajos priekšlikumos. Man ir liels prieks, ka atbildīgie komisāri apsolīja kopīgi strādāt pie tā, lai patērētāja aizsardzības politika es tiktu uzlabota. Pāris lietas, ko vēlētos piebilst. Patērētāju organizācijām ir ļoti svarīga loma visā šajā procesā, jo tieši šīs organizācijas eh, varas iestāžu uzmanību vērš uz patērētāju problēmām. Uh, Patērētāja aizsardzību organizāciju situācija ir jāuzlabo, lai tās varētu efektīvāk darboties gan ES, gan dalību valstu līmenī. Vēl bez tam mums ir jāmudina dalību valsts pēc iespējas lielākā apromā palīdzēt patērētāju organizācijām visos lēmumu pieņemšanas etapos to lēmumu, kuri attiecas uz patērētāju aizsardzību. Mani priecē, ka dalīkungs pieminēja dalību valstu nozīmīgumu pietiekami finansējumu un personāla resursu atvēlēšanā, lai tālāk attīstītu eh, rezultātu apkopojumu. Un visbeidzot, iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu vajadzētu izmantot ne tikai labākas patērētā aizsardzības politikas izveidošanā, tā ir jātiecās uz visām politikas jomām, kas jau kādā veidā ietekmē patērētāju, un patērētāju aizsardzībai daudz lielākā mērā ir jātiek uh, ievītai visā Eiropas Savienības politikā. Patērētāja aizsardzībai gan ES, gan dalību valstu līmenī ir jābūt homogenizētai. Un es tiešām vēlētos vēlreiz pēc gada organizēt šeit parlamentā debatas kopā ar jums par patērētāju aizsardzību un iekšējo tirgu. Paldies! Paldies, prieksēdētājs, un visbeidzot, Busuja kungs divas minūtes, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vēlētos pateikties Barņē kungam un otram komis un Dalī kungam un visiem kolēģiem, kur augstu novērtēja manu sagatavoto ziņojumu. Es tiešām ticu, ka solvet ir praktisks risinājums patērētājiem, līdz ar to tas mums ir jāveicina gan dalību valsts, gan Eiropas Savienības līmenī, lai pēc iespējas lielāks patērētāju skaits zinātu par solvet eksistenci, lai pēc iespējas lielāks patērētāju skaits izmantot savas tiesības. Iekšējā tirgus komitejā un arī petī komitejā balsojums bija ļoti veiksmīgs. Solvits ir jau darbojošs tīkls, un tomēr mums ir jāmēģina rast risinājumu tām grūtībām, kuras šobrīd ir gan solvita personālam, gan to izmantotājiem. Uh, Tika pieminēts arī citas problēmas iekšējā tirgu un patērētāja aizsardzībā, un tomēr mums ir nepieciešams papildus personāls solvit, bet ne tikai. Šim personālam ir jābūt adekvāti apmā apmācītam. Viņiem ir jāpārzina iekšējā tirgus noteikumi un regulējumi. Solvit ir labāk jāsadarbojas ar valsts institūcijām un jāņem, jāsaņem atbalsts arī no komisijas, pie tam ne, ne tikai finansiāls, bet arī ekspertu atbalsts, jo bieži vien Solvit sastopas ar tādām problēmām, kurām viņiem resursu nepietiek. Vēlētos pateikties abiem komisāriem par ieguldījumu šajās debatēs, un, protams, ka mums ir jāizveido dubult vai dubult vai dubult vai punkts solvit punkts EU portāls. Uzskat, ka solvit ir ļoti būtisks solis uz priekšu patērētāju aizsardzībā, tāpēc vēlētos lūgt visas politiskās grupas atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Prieksēdētājs! Paldies Busoikungam! Debatas par šo jautājumu ir noslēgtas un balsosim par šo jautājumu pulkstens 12. Paldies komisāriem! Our next item on the agenda is report by Carlos Coelho, movement of... Tagad Carlos Coelho ziņojums ilgtermiņu vīzturētāji